Kolēģi, uh, Dargie kolēģi, lūdzu, mums jāsāk mūsu balsošanas uh, sadaļa. Nell'apposita fessura la vostra carta. Lūdzu, ielieciet savas balsošanas kartītes attiecīgajā vietnē. Vinto vedremo al, al primo evento. Bene. Paraudzēsimies, vai tas darbosies eh, pēc pirmā balsojuma. Al, ehm, al vot. Tā, vai var atņemt jūsu uzmanību, tad mēs varam sākt ar elektronisko balsošanu. Uh, vispirms par uh, ziņojumu ieteikums padomiem komisija attiecībā uz sarunām par Eiropas Savienību un Moldovas asociācijas nolīgumu. Referents ir Sers Grēms Vatsons. Viņš mums uh, ir parādījis godu un pats arī ir klāt. Līdz ar to mēs varam tagad arī sākt balsot. Sāksim ar 26. Eh, grozējumu par pret atturas norādīts. 27. grozījums. Mutiskais grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 28. 27 ir pieņemts, tur par to nav jābalso. 30 par, pret, atturas pieņemts. 31 par, pret, atturas pieņemts. 33 par, pret, atturas pieņemts. To mēs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot pa 3-3. Sākam balsot. 49. Bene. Chiudiamo la votazione. 49 balsojuši. Beidzam balsot. 3, 4 pēc 50. Uh, eh, tas ir pieņēmis 15. Tātad 3, 4 par pret atturas. Es teiktu, ka tas bija pieņēmts, bet Mēs eh, to varam pārbaudīt arī elektroniski. 34. Sākam balsot par 34. Vēl kāds vēl trūkst, bet tagad beidzam balsot. <coughs> Ecco, adesso sono 52-52. E jā, tagad mums ir skaitļi. 52, jā, Beidzam balsot. 28 pret 24 pieņēmts. Kompromis 1 par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 44. 44 par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par 3-7, jo to mēs aizmirsām pirms tam par. Pret atturas noraidīts. Tālāk 45 par pret atturas noraidīts. 46 par pret atturas noraidīts. 47. 46 pārbaudīsim elektroniski. Balsojam pa 46. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret. Pieņemts. 47. Nē. 49. Balsojam par 49 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromis 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 52 par. Pret atturas pieņemts. 53 par pret atturas pieņemts. Kompromis 3 par pret atturas pieņemts. Grozījums 58 par pret atturas noraidīts. Kompromis 4 par pret atturas pieņemts.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 Pieņemts. Grozījums 108 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 79 par. Pret. Atturas. Nesmu pārliecināts. Balsosim elektroniski. Par 79. Sākam balsot. Lai pārbaudītu. Beidzam balsot. 32 par, 29 pret. Pieņemts. Vai viens no nu, tās partijas par daudz? Viena balss. Tad atkārtosim balsojumu. Vēlreiz balsojam par 79. Elektroniski, protams. Labi. Vai ir jau rezultāts? Pieņemts. 32 pret 27. 80 ir atsaukts, 81 par, pret, atturas, noraidīts. 82 par, pret, atturas, pieņemts. 83 par, pret, atturas, pieņemts. 84 par, pret, atturas, pieņemts. 85 atkrīt, 86 par, pret, atturas pieņemts. 87 par pret atturas manuprāt pieņemts. Un jūs nepiekrietat, nu labi, pārbaudīsim to. Balsojam elektroniski par 87. Mums ir pietiekami daudz laika. Mēs nobalsosim arī par 87. 87. Beidzam balsot.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 atturas pieņemts. 19 par. 18 viņš bija pieņēmis, bet lūdzu, jūs tā vēlaties, mēs varam pārbaudīt 18, sākam balsot. Beidzam balsot. Trīs divi pret 28 pieņēmis, bet ne ar lielu vairākumu. 19 par, pret, atturas pieņemts. 20 ar mutisko grozījumu 1 par pret atturas pieņemts. 21 ar mutisko grozījumu 2, kurš par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. 3, 23 par pret atturas pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts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 atturas. Es teiktu, ka pieņemts. 13, bet to mēs varam pārbaudīt. Sākam balsot. Par 13. Beidzam balsot. 31 pret 26 pieņem 14 par pret atturas pieņemts. Un tagad Gribētu jums ieteikt, ka mēs balsot blokā? Nē. Es saprotu, ka jūs teicāt nē, bet laikam jūs teicāt jā. No viens līdz seši, kurš par? Pret? Es sapratu, nē, saka priekšsēdētājs. Viss ir pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Jūs varat lasīt domas, jūs esat pavisam īpaši. Nu jā, bet tik grūti jau tas atkal nebija viss. Beidzam balsot. Nu, ne jau tāpat dabūs sera titulu. 54 pret 1. Sirsnīgs veicam, kolēģi. Tagad jūs atkal varat izņemt balsošanas kartītes ārā un turpinām darba kārtību. Mēs turpinām darbu. Proti, tagad būs debatas par reģionālo konvenciju, par Eiropas un vidusjūras reģiona preferenciāliem izcelsmes noteikumiem. Un mūsu kolēģis Vincents Pejons ir ieradies. viņš eh, šo priekšlikumu padomes eh, lēmumam ir sastādījis, atzinumu sagatavojis. Ja jūs, eh, kolēģi, gribat atstāt zāli, dariet to mierīgi. Es tikko kā teicu, ka tā ir piekrišanas procedūra. Inte uh, komiteja ir vadošā šeit, un mēs esam atbildīgi tikai par atzinumu. Mums ir arī jau laika grafiks Inte komitejā tas ir mainīts, eh, referents to lūdzas darīt, kā vēl atzinums un juridiskais atzinums tiek sagatavot. Tas nozīmē, ka būs eh, savunē plāņā izmaiņas, bet šodien mums būs mūsu debates, bet laiks, lai iesniegtu grozījums, tiek pārlikts uz datumu, kas vēl nav zināms. Līdz ar to vēlētos dot vārdu kolēģim Pejonam, un es ceru, ka visi kolēģi patiešām uzmanīgi uh, klausīsies viņa izklāstā. Lūdzu, Pejankungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs teicāt, mēs uh, gatavojam atzinumu par reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģionu profesionāliem izcelsmes noteikumiem. Tas ir ļoti tehnisks temats, bet vienlaikus arī uh, tāds temats, kas uh, bez šiem tehniskajiem aspektiem būs ar lielu ietekmi, jo īpaši uz valstīm, kas ir vidusjūras dienvidos. Šī konvencija runā par izcelsmes noteikumiem, par uh, uh izcelsmes kumulāciju, un uh, tas ir, lai varētu noteikt, no kuras uh, valsts produkts nāk, un uh, izcelsmes kumulācijas ir preferenču kumulācijas. Uh, Uh, vismaz triju valstu starpā. Šī konvencija uh, lielā visumā attieksies uz uh, šīm valstīm un uz Eiropas Savienību un uz Barcelonas procesa dalībnieku valstīm, uz Eiropas brīvās tirsniecības asociācijas valstīm, Islandu, Norvēģijas, Šveici un Lihtenšteina un uz Fēru salām. Uh, un um, arī uz stabilizācijas un asociācijas procesa dalībniekiem, kas ir Balkānu valstis. Uh, šīs konvencijas uh, mērķis ir racionalizēt procesu, jo šobrīd ir vairāk kā simts divpusēju nolīgumu, kas attiecas uz izcelsmes noteikumiem. Un šo te visu ir jāaizstāja ar vienu uh, vienotu tekstu par izcelsmes noteikumiem. Un tas, protams, ļaus uh, vienkāršot uh, un uh, aktualizēt šo tekstu, un pie tā jau komisija strādā. Un šis teksts varētu arī ļaut integrēt jaunus partnerus šajā tīklā, piemēram, Ukrainu, un ja mēs kādreiz vēlēsimies arī Lībiju. Otrais mērķis ir integrēt Rietumbalkānu valstis jau pastāvošajā sistēmā, jo līdz šim uh, bija atšķirīgi um, noteikumi, atšķirīgas vienošanās ar šīm valstīm Eiropas Savienībai. Un trešais mērķis ir vienkāršot tirzniecību ar šīm valstīm, lai varētu izmantot pilnībā tās preferences un iespējas, kādas ir šīm dienvidu valstīm. Jo tagad sistēma ir diezgan sarežģīta un uh, bieži vien uh, Uh, valstis neizmanto savus preferences, jo sistēma ir pārāk sarežģīta. Runājot par uh, mērķiem, tā pozīcija, kur mēs gribētu ieņemt, ir tiešām pozitīva, jo visi šie mērķi, kurus es tikko uzskaitīju, ir pilnīgi leģitīmi, jo mums ir jāveicina uh, vidusjūras reģiona integrēšana mūsu kopējā tirgū. Tas ir viens no galvenajiem vidusjūras politikas mērķiem. Un to vēlas arī mūsu dienvidu un austrumu partneri jau ilgu laiku, un ņemot vērā arī arābu pavasara runas un mērķus, tas arī ir tāds labs solis, ko spērt. Un tāpēc es uh, iesaku mūsu komitejai ātri atbalstīt šī, šīs konvencijas pieņemšanu jāceras arī kāds ir konteksts un šī konvencija um, būtu jāuzlabo vēl tālāk. Tas nozīmē, ka šī konvencija uh, varēs eh, pilnīgi darboties tikai zināmos apstākļos, un ja būs eh, atcelti visi šķēršļi. No šī viedokļa arī eh, tas nozīmē, ka dienvidu valstīm ir jāceļ barjeras savā starpā, tā ir viņu atbildība, un ir jābūt nolīgumiem starp dienvidu valstīm, jo zināt, kādas ir problēmas starp Magreb valstīm. Un šī konvencija balstās uz labu sadarbību muitas ziņā starp parakstītāju valstīm un ir arī pienācīgi jāpiemēro spēkā esošie noteikumi. Mums uh, parlamenta dienas piedāvāja dažādus uh, dokumentus, arī nevalstiskās organizācijas, un balstoties uz šiem dokumentiem arī esam sastrādājušies ar muitas dienestiem, un uh, radās jautājums par to, kā tiek uh, uh, regulēta preču importa jautājums no Izraels okupētiem teritorijām. Bet, nu, šodien ar šo tekstu mēs, protams, neatrisināsim šīs problēmas, mums nav arī jāatsāk šādas sarežģītas debatas, bet mēs tik un tā prasījām komisijai sniegt mums uh, padziļinātu un objektīvu pētījumu par reālo situāciju, jo tas eh, var varbūt traucēt šīs konvencijas pieņemšanai, ja šī jautājuma netiks noskaidrot. Un eh, noslēgumā gribētu teikt, ka šī nolīguma noslēgšana varētu būt ļoti noderīga, bet tas jādara ļoti ātri. Eh, tātad ļoti ātri pēc tam ir jāmodernizē ehm, šie noteikumi, jo daudzi noteikumi, izcelsmes noteikumi nāk no 70. gadiem. Uh, un nav līdz tam, līdz šim atjaunoti. Un mums ir jāveido laba sadarbība ar mūsu vidusjūras partneriem. Un uh, tagadējā situācija šajās valstīs vēl padara nepieciešamāku šo uh, konvencijas pieņemšanu. Mums, mēs tātad uh, izsakām savu atzinumu un uh, tirdzniecības politikai attiecībā uz šīm valstīm ir jābūt daudz ambiciozākai, lai varētu pieņemt šo konvenciju un veidot ciešāks tirdzniecības saiknes ar mūsu dienvidu partneriem. Paldies, priekšsēdētāji! La... Paldies! Tagad vārds. Andrikienas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā esmu nozīmēta par ēnu referenti šajā jautājumā. Es uzskatu, ka Ideja par eh, vienotu konvenciju, kas apvienotu visus atšķirīgos nolīgumus par izcelsmes noteikumiem, kas pašlaik pastāv vidusjūras reģionā, ir patiešām apsveicama. Pašlaik mums ir 60 atšķirīgi nolīgumi, kas rada ļoti daudz tehnisku un administratīvu problēmu muitas eh, ierēģiem un eksportētājiem, kas apmulst visā šajā eh, noteikumu kopumā. Konvencija, kā jau tika pieminēts, integrē visus protokolus par izcelsmes noteikumiem, kas pašlaik ir spēkā starp līgumslēdzēju pusēm. Tas nozīmē, ka būs paredzēts vienots noteikumu kopums par izcelsmes noteikumiem. Lai izvairītos no sākotnējā sloga, Eiropas Savienība cenšas izveidot vienotu instrumentu. Uh, Eh, reģionālas konvencijas veidā par eh, preferenciāliem izcelsmes noteikumiem, kas apvienotu trīs tirzniecības nolīgumus. Esmu pārliecināta, ka mums ir eh, jāpātrina integrācijas procesi Eiropas Savienības vidus jūras reģionā, ņemot vērā vēsturiskās izmaiņas, kas pašlaik notiek šajā reģionā. Ļoti svarīgs rīks šādā integrācijā ir um, dziļāku un strukturētāka tirzniecības režīmu izveide. Brīvās tirzniecības zona būtu galīgais mērķis, taču integrācija tirzniecības zonā nevar notikt bez vienotas sistēmas izcelsmes noteikumu uh, jomā. Jūs jau pieminējāt, ka 2009. gada 9. decembrī Eiromēda ministra apstiprināja šo konvenciju, un tagad Eiropas parlamentam ir jādod sava piekrišana. Gribētu pieminēt eh, kādu punktu, kas parādījās diskusijās par šo jautājumu Startautiskās izniecības komitejā vakar. Mūsu kolēģis no sociāla, sauc, mūsu kolēģi no sociālistu grupas, Marija Lēna Kopa, mūs eh, informēja, uh, ka mūsu kolēģi no sociāldemokrātu grupas jau ir kontaktējušies ar Eiropas parlamenta juridisko dienestu, lai saņemtu juridisku atzinumu par produktiem, kas nāk no Izrēlas nometnēm rietumu krastā. Protams, pastāv šādas tiesības konsultēties ar juridisko dienestu, taču vakar Inta sanāksmē saskaņā ar komisijas teikto Eh, tika pieminēts, ka Eiropas Savienībā jau ir nolīgums ar Izrēlu. Tas tika parakstīts 2004. gadā, un šajā nolīgumā ir skaidri noteikts, ka muitas dokumenti, kas nāk no Izrēlas, noteikti satur pilsētas vai ciemata vārdu, kur šie produkti ir ražoti. Un eh, šādi produkti kas nāk no Izraēlas kopš 1967. gada, nevar saņemt eh, šādu preferenciālu režīmu. Tāpat arī tiek pārbaudīti muitas posteņi un tiek arī piešķirti, piešķirtas beztarifu privilēģijas un tā tālāk. Es ceru, ka juridiskais dienests neaizņems pārāk daudz laika un neradīs šķēršļus eh, šīs konvencijas pieņemšanai Eiropas parlamentā. Konvencijas piemērošanas eh, praktiskie rezultāti būs spēcīgāks stimuls um, un dinamikas piešķiešana tirzniecībai, kā arī labākas politiskās attiecības. Es atbalstu šo līgumu, jo es uzskatu, ka konvencijas pieņemšana būs ļoti nozīmīgs solis brīvas tirzniecības zonas izveidē vidusjūrā kaut kad nākotnē. Paldies! Liels paldies Andrikienas kundzei! Kopas kundzē vārds. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau mūsu atzinums sagatavotājs ļoti pamatot teica, tad uh, Reģionālā konvencija par preferenciāliem izteiksmes, noteiku, izteiksmes noteikumiem aizstās vasaru virkni protokolu, kas attiecas uz izcelsmes eh, noteikumiem, un eh, noteikumi būs daudz elastīgāki. Uh, Mums tiešām ir eh, jāmaina šie protokoli starp divām pusēm, un tas eh, arī apkopošos eh, nolīgums kā jau atzinums sagatavotais teica, visas valstis, kas šobrīd ir tādā pārējais periodā un kuras veids reformas, varēs izmantot šo konvenciju. Kā jau Andri Kienas kundze teica, es arī gribētu uzsvērt, ka mums šeit ir iespēja uzsvērt, cik svarīgi ir, lai būtu skaidri izcelsmes noteikumi. Certifikācija ir jābūt pilnīgi skaidrai, lai nebūtu nekādu pārpratumu muitas procedūrās Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uh, skaidri zināt, no kurienes nāk konkrētie produkti. Un runājot par um, uh, Izraels okupētajām teritorijām, šīm apmetnēm Palestīnas teritorijā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo uh, Palestīnas uh, teritorijas mēs apspriedām arī Inta komitejā, un uh, šajās te apmetnēs eh, ir dažādas eh, problēmas, un eh, es ceru, ka tās varēs tikt atrisināts. Paldies! Quindi, se il, uh... Paldies, tagad vēl tālāk pietiekušies runātāji. Vairāk neviens nevēlas runāt, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Ja varbūt, ka atzinam sagatavoties vēl vēlas kaut ko piebilst, tad viņiem ir tāda iespēja, ja nē, tad mēs pieņemam, ka šīs debatas ir papildināts. Nē, tikai pāris vārdus, priekšsēdētāja kungs. Uh, šis temats, mēs to ļoti nopietni uztveram, mēs tātad prasām arī šo pētījumu, tātad visiem ir jābūt eh, skaidrībai par šiem te produktiem, kas nāk no šiem kolonijām. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, eh, un eh, tur tiesības ir skaidri noteiktas, bet problēma ir tāda, ka muitnieki nespēja konkrēti identificēt un atšķirt produktus. Uh, Tātad, eh, un tas nav parlamenta interesēs, eh, ņemot vērā, cik eh, plaši ir šis vienkāršošanas projekts, parlamenta interesēs nav bloķēt šos jautājumus, bet mums ir jācenšās šeit panākt attīstību. Tātad šī problēma netiek slēpta, tā ir jārisina. Uh, bet tajā pašā laikā jāsaprot arī, ka tā ir ļoti sarežģīta problēma un ka tās dēļ nevajadzētu kavēt visu pārējo procesu. Paldies kolēģiem par izteikšanos un es ceru, ka varēsim sniegt savu pozitīvo atzinumu, jo šeit, šajā jautājumā laiks arī ir svarīgs. Paldies. Bini, e, eh, grācie. E. Paldies. Jā, dīvainā kārtā pašteidzoši. Mums vienu reizi ir izdevies uh, pat uh, ātrāk pabeigt uh, debates par jautājumu. Un tādēļ mēs tagad pārtrauksim sanāksmi un sāksim atkal 15 pār 4. Tad mēs tiksimies ar Mamudu Žibrīlu ar pārējais periodu Nacionālās padomjas valdes priekšēdētāju. Tātad pēc šīs 5 minūtēm tiekamies.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 Bene, cari colleghi, eh, <clears throat> credo. Labdzinējumie kolēģi, es domāju, ka mums vajadzētu Mīlīt gaidīt mūsu cienējumam viesim, viņš ļoti laicīgi ir ieradies. Tas ir pēdējais punkts mūsu darba kārtībā. Mums ir eh, tas gods eh, tikties ar eh, Džibrilu kungu, viņš ir uh, pārējais periodu Nacionālās padomjas valdes priekšēdētājs. Un mēs noturēsim šo sanāksmi kopā ar uh, delegāciju ar Magrebas valstīm. Džibril kungs, mēs priecājamies par to, ka šodien varēsim ar jums runāt, uh, diskutēt ar jums par pašreizēju situāciju Lībijā. Jūs šeit pilnīgi brīvi varat paust savas domas īpaši interesanti mums, protams, būtu uzzināt uh, kaut ko par jaunākajiem faktiem. Jūs pirms kāda laika, pēc nejauka laika bijāt Ķīnā. Mēs labprāt gribētu zināt, uh, kāds ir šī brauciena rezultāts. Varbūt tas ir temats, kas ir viss uh, eh, aktuālākais. Mēs labprāt gribētu uzzināt jums pašu aktuālāko informāciju. Un labprāt mēs gribētu zināt, kādu soļus ir spērusi Nacionālā pārējas perioda padome? Un kas tiek gaidīts? Ko gaida starptautiskā sabiedrība pirms sanāksmes par Lībijas tēmu? Un šī sanāksme notiks nākamajā piekdienā Stambulā. Līdz ar to dodu jums vārdu. Uh, much, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks un gods piedalīties šīs dienas sanāksmē, lai uh, pastāstītu par uh, mūsu komiteju. Šķiet, ka pirms kādiem četriem mēnešiem es ierados uh, pirmo reizi Eiropas parlamentā, lai lūgtu Eiropas parlamentam palīdzību, lai varētu glābt civiliedzīvotāju dzīvības Lībijā. Šodien es gribētu teikt, ka situācija vēl ar vien turpinās. Nogalināšanas mašīnā turpina darīt to, ko tā sāka darīt pirms pieciem mēnešiem. Mēs turpinam pretoties, turpinam sevi aizstāvēt, un starptautiskā kopiena vēl ar viena mēģina aizsargāt civiliedzīvotāju dzīvības Lībijā. Režīms vēl ar vien neklausās nekādus viedus vārdus par šīs asins izliešanas apstādināšanu un mierīga risinājuma rašanu. Tieši tāpēc, runājot politiskā veidā, ja starptautiskā kopiena varētu apvienot savus spēkus un eh, runāt vienā valodā, stājoties pretī šai nelikumīgajai praksē un eh, uzvedībai, kādu izrāda pašreizējais režīms. kad mēs varētu nodrošināt lielāku militāro spēku mūsu brīvības cīnītājiem, lai viņi varētu panākt to, ko viņi cenšas panākt. Bez tam ir vajadzīga arī lielāka kohēzija un lielāks atbalsts no visiem miera un demokrātijas atbalstītājiem visos pasaules reģionos. Manuprāt, Arāba revolūcija pašlaik ir nonākusi krustcelēs. Un eh, tieši brīvības un demokrātijas eh, cīnītājiem vajadzētu tagad celties kājās un paust savu atbalstu un darīt visu iespējamo, lai izdarītu spiedienu tā, lai šī Arāba revolūcija uzvarētu. Ja Arāba revolūcija turpināsies Lībijā, tad eh, tas. Uh, kalpos ne tikai Lībijas iedzīvotāju interesēm, un uh, tas neapstādinās, tas ne tikai apstādinās uh, viņu ciešanas un agoniju, bet tas arī uzlabot situāciju gan Tunisijā, gan Eģiptē. Tāpat arī es vēlētos teikt, ka šādā veidā mēs panāktu demokrātijas uzvaru tuvajos austrumos un visā pasaulē ja Lībijas revolūcija izgāzīsies, es ceru, ka tā nenotiks, ja netiks izveidoti pamatī demokrātiskai sabiedrībai balstoties uz tiesiskumu, uz uh, konstitucionālo līdzdalību, uz uh, līdztiesību, uz eh, iespējām piedalīties vēlēšanās un valsts struktūrās, Ja revolūcija nesasniegs šos mērķus, tad, manuprāt, paies vēl vairāki gadu desmiti, pirms atkal parādīsies jaunas demokrātiskas balsis. Tieši tāpēc es gribētu teikt, ka tas, kas tiek šeit likts uz kārts, nav tikai Lībijas liktenis. Te ir runa par demokrātiju visos tuvajos austrumos ir jādomā par demokrātijas izplatību visā pasaulē, par brīvības eh, paplašināšanu uz visiem pasaules reģioniem. Lībija ir ļoti bagāta valsts, eh, kurā ir daudz dažādu resursu. Ir arī daudz kvalificētu cilvēku resursu, kas dzīvo gan ārzemēs, gan arī Lībijā. Taču šai valstī ir atņemta nelielā uh, visam vārgā iespēja izvēlēties savu turpmāko nākotni un veidot labāku nākotni Lībijas bērniem. Lībijas cilvēkiem nav dota iespēja veidot savu bērnu nākotni ar kvalitatīvu izglītību, ar labiem medicīnas pakāpojumiem, ar pareizu infrastruktūru, un darbu visiem 6 miljoniem 300 tūkstošiem iedzīvotāju un vienādām iespējām visiem lībiešiem piedalīties politiskajos procesos un uh, panākt to, lai viņu balss tiek sadzirdēta. Tāpēc uh, Lībijas situācija nav tikai un vienīgi Lībijas jautājums. Šīs jautājums ir jau kļuvis par globālu jautājumu, jo Tas simbolizē visu to, ko cenšas panākt demokrātiskie spēki pasaulē. Situācija Lībijā pašlaik, kaut arī tiek uh, pieminētas daudzas dažādas idejas uh, konflikta risināšanai, ir jāsaka, ka pamata pīlāri šādam risinājumam vēl ar vienu nav atrasti ir vajadzīgs tāds risinājums, ko varētu akceptēt eh, lībieši, un eh, tam ir divi, divas eh, iespējas panākt iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu un otrkārt panākt pamieru attiecībā uz Lībijas režīmu. Ir jānodrošina koridori, lai varētu piekļūt iznīcinātajām pilsētām un bēgļiem, kas cenšas pāriet robežu, lai nokļūtu Tunisijā. Ja šie divi mērķi netiks pildīti, tad šādi, ja kādi savādāki risinājumi noteikti būs nolēmti neveiksmē. Tieši tāpēc es gribētu aicināt Eiropas parlamentu ārlietu komiteju atbalstīt lībiešus viņu centienos rast reālus politiskus risinājumus, pielikt punktu asins izliešanai un apstādināt Gaddafi režīma kaujas mašīnu. Mums ir eh, jānodrošina veselais saprāts. Ir jānodrošina, lai lībiešu leģitīmās prasības tiktu izpildītas visīsākajā laikā. Runājot par humanitāro palīdzību, ar nožēlu ziņoju, ka situācija ar katru brīdi pasliktinās. Mums ir apmēram 450 tūkstošu lībiešu, kas pašlaik eh, ir Tunisijā. Viņi ir aizbēguši no Tripoles, ir aizbēguši no Masratas, no citām kājas zonām. Viņi dzīvo trimdā Tunisijā, kur netiek apmierinātas pamata vajadzības - pajumte, medicīniskā aprūpe, apģērbs, pārtika un tā tālāk. Valstī, kuras iesaldētie aktīvi sasniedz 140 miljārdus dolārus ārvalstīs, vajadzētu saprast, ka ir jāmēģina rast risinājumu šai traģēdijai. Visam drīz būs klāt Ramadāns. Un tad eh, patēriņš pieaug par 80% tādās valstīs kā Lībija, kas ir islāma valsts. Mūsu valsts ierēģi nav saņēmuši algas par eh, diviem mēnešiem, un eh, tas nozīmē, ka ģimenēm trūkst iztikas līdzekļu. Mums vajadzētu nodrošināt šīs finansiālās vajadzības pēc iespējas ātrāk. Ja tas netiks darīts, tad sāksies vēl viena traģēdija, kuru varēs pieskaitīt Kadafī režīma traģēdijai. Šoreiz šī otrā traģēdija būs mūsu pašu roku darbs, nevis Kadafī nodarījums. Attiecībā uz finanšu jautājumiem, lai tos pareizi risinātu, manuprāt, starptautiskajai kopienai vajadzētu nodrošināt eh, cilvēka dzīvības saglabāšanu. Tā ir pirmā prioritāte. Nav nekādas jēgas tērēt miljoniem dolāru, cenšoties aizsargāt civiliedzīvotāju dzīvības no Kadafija režīma mestajām bumbām, bet vienlaicīgi mēs ļaujam cilvēkiem mirt tāpēc, ka viņiem vienkārši trūkst iztikas līdzekļu vai netiek nodrošināta pareiza medicīniskā palīdzība e, īstajā laikā. Ir simtiem gadījumu, kad cilvēki ir miruši tikai tāpēc, ka nav saņēmuši vajadzīgās zāles pietiekami laicīgi. Es domāju, ka mums ir jādomā par visiem šiem elementiem, gan politiskajiem, gan militārajiem, Un uh, ir jāatcerās par uh, traģēdiju, ko piedzīvo lībieši jau uh, vairāk nekā piecus mēnešus. Tieši tāpēc es vēlreiz uh, gribētu vērsties pie jūsu sirdsapziņas, cilvēciskās sirdsapziņas un arī politiskās sirdsapziņas, jo jūs taču atbalstāt demokrātiju. Es gribētu jūs aicināt turpināt atbalstu Lībijai tā, lai mums tiktu dota vajadzīgā iespēja atjaunot mūsu valsti eh, saskaņā ar leģitīmajām prasībām. Vēlreiz liels paldies, ka devāt man izdevību jūs informēt par situāciju Lībijā. Paldies priekšēdētāji, ka devāt man vārdu. Paldies priekšēdētāji. Džibril kungam, paldies. Septiņi runātāji pieteikušies, varbūt, ka vēl būs runātāji. Es uh, vienkārši chronoloģiski došu vārdu. Tam nav nekāda saistība ar katra atsevišķā deputāta vai politiskās grupas nozīmīgumu. Van Ardenkungs, trīs minūtes. Uh, Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sirsnīgi sveikt Čibrilu kungu pie mums vēlreiz. Čibrilu kungs, varbūt jūs varētu mums eh, mazliet pastāstīt par uh, Nacionālo pārejas padomi. Kādā veidā tā darbojas, cik daudz tur ir pārstāvju, ko tā sev ietver? Kādas ir jūsu attiecības ar citiem Lībijas elementiem, kas ir bijuši trimdā, iespējams, jau vairākus gadus, vai pastāv tāda kā vienota opozīcija? Varbūt jūs varētu mūs nedaudz par to informēt. Otrdien saņēmām informāciju, ka jā, Kadafi sūtņus um, sakontaktēja NATO pārstāvji, un uh, vai jūs uzskatāt, ka šīs ziņas ir patiesas? Pašlaik tikai trīs arābu valstis piedalās NATO operācijās. Vai tādi cilvēki kā jūs vai arī Nacionālā pārējais padome uh, var darīt kaut ko, lai veicinātu pārējās Arābu līgas dalībvalstis, lai tās varētu atklātāk atbalstīt pašrai, pašlaik līga, Lībijā noritošās operācijas. Kādas ir jūsu attiecības ar tādām valstīm kā Vācija un Polija, kas ir NATO dalībvalstis ar ievērojumiem resursiem, bet šajās operācijās tās savu ieguldījumu nedod? Ko varētu darīt lai panāktu, ka tie, kas vēl ar vienu atbalsta Kadafi, eh, tomēr atteiktos no šī atbalsta un eh, aizietu no eh, savām pozīcijām. Varbūt varētu piedāvāt amnestiju šiem cilvēkiem. Te ir runa par tādiem, kas varbūt nav tuvākajā Kadafi lokā, bet citiem tālākiem cilvēkiem. Paldies, man ordenkungs! kungs! Jūs ietaupījāt veselu minūti, jūs nerunājāt trīs minūtes ilgi. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Nesarnes kundze, paldies priekšsādātāji. Mēs visi esam ļoti priecīgi, ka varējāt šodien ierasties un uh, Mēs, eh, protams, pozitīvi uztveram jūsu aicinājumu Eiropas Savienībai un starptautiskajai sabiedrībai atbalstīt šo Lībijas eh, revolūciju. Mēs, protams, visi vēlamies, lai tā būtu veiksmīga. Tas ir svarīgi visiem demokrātiem gan Lībijā, gan Eiropā, gan pasaulē. Un tāpēc mēs arī esam ļoti apņēmīgi, tāpat kā jūs. Gribētu jums uzdot pāris jautājumus. Franču diplomātija vakar eh, šķiet paziņoja, ka politisks uh, risinājums sākot ieņemt formu, tā tika teikts konkrēti, tātad savas aprises. Uh, es zinu, kā jūs domājat, es zinu, kādas ir jūsu uh, idejas un prasības, bet es gribētu jūs lūgt pateikt, vai ir kādas manevrēšanas iespējas, un ja ir, tad kādas tās ir. Un mans otrs jautājums ir par citu jautājumu. Uh, Tas ir par Alkaidu Magrib valstīs, un mēs uh, dzirdam, ka akmī šī Alkaida Arab valstīs esot uh, ieguvuši Kadafī armijas ieročus, smagos ieročus, un uh, ka viņiem esot tāda ideja censties izmantot šo destabilizēto situāciju un varbūt to vēl destabilizēt. Un, eh, Varbūt jūs mums varētu pastāstīt, ko jūs par to domājat, kā jūs analizējat šos faktus. Paldies. Paldies, Desernes kundze, tagad Brantneres kundze, arī divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Sirsnīgi sveicu mūsu viesi, un pirmais jautājums ir cieši saistīts ar to, ko tikko Desarnes kundze teica par pamieru. Es zinu, ka jūsu nosacījums ir, lai Gadafī atstātu valsti, bet kāda ir šī te varbūt kaut kāda manevrēšanas iespēja, kādu, kādas iespējas jūs šeit vēl redzat, jo jūs pats teicāt, ka ekonomiskie jautājumi sāsinās, kļūst aizvien steidzamāki, tuvojas Ramadāns, un uh, kā Eh, turpināsies bombardēšana, vai to vajadzētu turpināt, vai tas tomēr nāktu par sliktu šiem, šai lidojuma aizlieguma zonai. Tātad mans jautājums ir, kāds ir jūsu viedoklis par to, kā eh, šiem politiskiem spēkiem vajadzētu domāt, eh, rīkoties par pamieru, vai jūs vēlties, lai Eiropas Savienība iesaistītos šajā procesā aktīvi, vadot sarunas par pamieru. Protams, tas būtu ANO paspārnē, bet vai tā būtu Eiropas Savienība, ko jūs varētu redzēt, vai varbūt drīzāk dalību valstīm, Francijai, Vācijai, kādus nosacījumus šeit jūs uzstādītu, ja Eiropas Savienība būtu gatava palīdzēt. Un otrs jautājums, jūs runājāt par pārēju uz demokrātiju, un es zinu, ka jūs strādājat arī pie konstitūcijas izstrādes, kā šis darbs veidā, veicas un verzās uz priekšu šajā padomē, vai esat jau vienojušies par kādu konstitūcijas tekstu, ko varētu nākotnē pieņemt? Paldies! Grazie, onorevole Brandre, per mm, dare maggiore... Paldies! Mums vajadzētu iegūt vairāk laika, lai mēs eh, saņemtu tādas konkrētākas atbildes, detalizētākas atbildes. Uh, Tagad dosim vārdu Džibrila kungam, un pēc tam atkal uzklausīsim trīs jautājumus. Lūdzu, Džibrila kungs. Start, uh, by... Sākšu ar uh, pirmo jautājumu daļu attiecībā uz uh, mūsu padomes um, struktūru. Tad, kad notika revolūcija 17. februārī, tad, kad bija uh, šī pirmā nedēļa, pirmās desmit dienas, mēs e, izveidojām padomi astoņu locekļu sastāvā. Pēc dažām nedēļām šajā padomē jau bija 31 loceklis. Pašlaik uh, ir 49 locekļi, kas pārstāv visu Lībiju, izņemot četras pilsētas. Šīs e, četras pilsētas tika uzaicinātas, taču uh, Vietējās padomas nenosūtīja pārstāvi, vēl nav nosūtījušas šādu pārstāvi. Pastāv viedokļu atšķirības starp šīm vietējām padomēm par to, kam vajadzētu viņas pārstāvēt šajā pārejas padomē. Bet mums ir veseli 49 locekļi, kas pietiekami labi attaino ļoti atšķirīgos eh, līdz Lībijas sabiedrības slāņus. Pārējais padomu sāka darbu, piedāvājot ceļu karti, kas tika gatavota otrajā kontaktu grupā Dohā. Mēs paredzējām demokrātisku sabiedrību, balstoties uz tiesiskuma principiem un uz konstitūciju, piešķirot ik vienam vienādas tiesības piedalīties neizceļot nevienu konkrētu politisko spēku. Šī ceļu kārtē tika sagatavota uz 3-4 lapām, un tā tika plaši izplatīta plašsaziņas līdzekļos, tika nodota arī starptautiskās kopienas pārstāvjiem, kas piedalās Lībijas likteņa veidošanā, un arī elektroniskajos mēdījos šīs dokuments bija pieejams. Šodien esam pievienojuši vēl vienu dokumentu, kur ir runa par destilizācijas procesu pēc režīma krišanas. Tur ir runa arī par nacionālu samierināšanos, par Lībijas iedzīvotāju um, rētu sadziedēšanu, par institucionalizāciju, par tiesiskumu, par pareizajām pārvaldības struktūrām. Šis uh, dokuments tiktu prezentēts Stambulas sanāksmē, kas notiks parīt. Visticamāk, tas parādīsies arī plašsaziņas līdzekļos. Mūsu draugiem vajadzētu zināt, kādā virzienā mēs ejam vai plānojam doties. Otrs jautājums par Kadafī un par to, vai viņš ir gatavs atteikties no varas. Es ticēšu tam, ka tas notiks, atklāt sakot. Ja šis scenārijs īstenosies dzīvē, tad eh, mēs to atbalstīsim, darīsim to simtprocentīgi no pārējais padomas puses. Tādējādi mēs ietaupīsim eh, Lībijas iedzīvotāju izlietās asinis, iegūsim vairāk eh, laika samierināšanai un mums būs arī iespēja pievērsties galvenajam jautājumam, proti Lībijas atjaunošanai. Arābu līdzdalība kampaņā Kā jūs zinat, pašlaik kontaktgrupā ir sešas valstis. Divas no šīm valstīm aktīvi piedalās civil iedzīvotāju uh, aizsardzībā, tā ir Katāra un Arābu Emirāti. Es vēlētos atgādināt ārlietu komitejas locekļiem, ka Uh, lidojumu aizro, uh, ierobežošanas rezolūcija 1973 uh, ANO drošības padomē tika pieņemta pēc Arābu līgas tikšanās. Un tas bija vēsturisks notikums, ka Arābu līga vērsās pie ANO drošības padomes, lai tā noteiktu lidojumu ierobežojumus vai lidojumu aizliegumu virs Lībijas. Te bija runa par izņēmumu, 3-4 valstis neiesaistījās aktīvi šajos notikumos, bet eh, šķiet, ka lielākā daļa valstu atbalsta Lībijas eh, aizstāvību. Polija un Vācija, manuprāt, tas ir suverēns jautājums. Es nevaru tajā iejaukties, katra valsts pati izlēmja, kā tā grib aizstāvēt savas nacionālās intereses. Pirms desmit dienām viesojos Vācijā. Vācijas ārlietu ministram tika uzdots jautājums, vai jūs nožēlojat, ka neatbalstījāt rezolūciju numur 1973. Viņš teica, nē, rezolūcijas neatbalstīšana nenozīmē, ka mēs esam neitrāli šajā kampaņā vai uh, šajā Lībijas konfliktā. Tas nozīmē, ka katra valsts var izvēlēties eh, tādu veidu, kā atbalstīt Lībijas cilvēkus, kā tā vēlas. Ir eh, jāatcerās, ka katra valsts eh, tiešām pati izdomā, kādā veidā atbalstīt šos, šos cilvēkus Libijā. Mēs nosūtījām publiskus ziņojumus, publiskus signālus Kadafi atbalstītājiem un teicām, ka pēc piedošanas mūsu galvenais uzsvars būs uz atjaunot mūsu valsti, un vienīgais izņēmums, ka, kam netiks piedots, tie būs cilvēki, uz kuru rokām ir lībiešu asinis, kuri ir bijuši iesaistīti korupcijā vai arī spīdzināšanā. Izņemot šo vienīgo izņēmumu, Lībija vēlas uh, skaut visus savus dēlus un meitas, jo visi tie būs vajadzīgi Lībijas atjaunošanai. Well, uh, we that, uh, we... Mēs e, sakām, ka e, val, valdīs tiesiskums. Tiek apgalvots, ka daži cilvēki ir piedalījušies spīdzināšanā. Šis jautājums ir jāizšķir tiesai. Mēs vienkārši skatāmies uz šo jautājumu kā Nacionālā pārējais laiku padome. par eh, Francijas eh, valdības un Francijas ārlietu ministrijas pausto, par to, ka tiek veidots jauns risinājums. Manuprāt, eh, ir ļoti daudz ideju, kas ir kaut kur gaisā virs kontakta grupas. Ir jānodrošina visaptveroša startautiska iniciatīva. Uh, lai visa sabiedriskā kopiena būtu vienota, lai tai būtu viena politiskā valsts, viens eh, politiskais plāns, kā risināt cilvēku traģēdiju Lībijā. Iepriekšējās iniciatīvas, vai nu te ir runa par Āfrikas vai Neāfrikas iniciatīvām, tās visas bija, tām visām bija īsts mūžs, jo bieži vien eh, šo risinājumu vienādojumā neietilpa mm, kāds no vajadzīgajiem elementiem. Cerams, ka mums izdosies izveidot vienotu politisko iniciatīvu, kas pilnībā pārstāvēs visu starptautisko kopienu. Ja šajā iniciatīvā būs iekļauti divi galvenie elementi no 1973 rezolūcijas, tas ir tūlītais pamiers un Lībijas iedzīvotāju leģitīmu prasību apmierināšana, proti, lai Viņi varētu paši izvēlēties eh, savus politiskos līderus pēc savas gribas. Tad es domāju, ka lībieši neiebildīs vēst sarunas eh, saskaņā ar šādiem principiem. Ziņas par eh, Alkaēdā un Magrebas valstīm. Šķiet, ka daži no Lībijā ievestajiem ieročiem no Alžīrijas. Šķiet, ka lielākā daļa no ziņām norāda, ka šie ieroči tika nelegāli ievesti caur Kadafī militārajām nometnēm. Un tie tika ievesti tāpēc, lai parādītu, ka Alkaēdā būs reāla ietekme Magrebā bez Kadafī klātbūtnes. Šķiet, ka viņš cenšas pierādīt tieši to. Rietum Eiropai līdz ar to esot interese paturēt Kadafī pie varas. Manuprāt, lielākajā daļā no Eiropas aprindām uzreiz tika uzskatīts, ka Šis stāsts ir safabricēts, un visi uzreiz saprata, ka šos ieročus ir negal, nelegāli ieveduši paši Kadafī spēki. Un, uh, protams, ka tas varētu ļaut izplatīties terorismam šajās teritorijās, un ir iedama interesēs ir stāties pretī šai bezatbildīgai rīcībai. Pamiers kā priekšnosacījums vai veids, kā mēs eh, redzam eh, pamieru un kā to vajadzētu uzraudzīt. Gribētu pirmkārtām teikt, ka klasiskā šī jēdziena izpratnē pamiers ir eh, pamiers starp divām karojošām armijām. Šajā gadījumā te ir runa par vardarbības izbēgšanu un uh, asins izliešanu, ko veids Kadāfī militārais režīms. Ir jāatcerās, ka šie konflikti sākās kā mierīgas demonstrācijas Bengāzī pilsētā un uh, valsts austrumu daļā. Kadāfī režīms izvēlējās uh, vardarbību un uh, deva priekšroku jauniešu nogalīšanai šo pilsētu ielās. Līdz ar to šiem iedzīvotājiem nekas cits neatlika, kā sevi aizstāvēt. Taču vārdarbība un eh, bruņota cīņa nebija mūsu pirmā izvēle. Es eh, uzskatu, ka cilvēki drīzāk dotu priekšroku mierīgām demonstrācijām, nevis eh, pašaizsardzībai ar ieročiem rokās. Tāpēc, ja ar pamieru mēs saprotam kaut kāda veida opozīciju vai arī NATO gaisa uzbrukuma pārtraukšanu, tad to vajadzētu izlemt NATO spēkiem, pieņemot, ka 1973 rezolūcijas nosacījumi ir izpildīti. Mūsu pirmais rīks bija mierīgas demonstrācijas, līdz ar to mēs cīnāmies, lai sevi aizstāvētu. Uh, Mēs nevēlamies izrādīt agresiju pret kādu. Mums ir leģitīvas prasības, kuras mēs vēlamies izpildīt par jebkādu cenu. Pat, ja mēs eh, izliesim pēdējo asins lāsi uz Lībijas zemes, mēs uzstājam uz brīvas demokrātiskas valsts izveidi. Tieši tāpēc pamieris, kā, ris, tā kā daļa no risinājuma, noteikti ir eh, svarīgs elements. Ir jānodrošina iespējas tām pilsētām, kas ir aplenktas vai kad afispēku okupētas, eh, nodrošināt vajadzīgo humanitāro palīdzību. Taču pamīrs nevar kļūt par pašmērķi, neizpildot pārējās eh, vienādojuma daļas, proti nekavējoties un vienlaicīgi ar pamieru ir jāsāk eh, demokrātiski sarunu procesi lai mēs varētu izpildīt savu sapni par demokrātiju. Tas nozīmētu vērsties pret Kadāfi un pret viņu politisko ģimeni, jo viņi ir zaudējuši jebkādu uh, ticamību. Eiropas Savienība kā līdzspēlētājs vai pamiera kontrolētāja, es domāju, ka tā varētu būt daļa no saruna procesa. Mums ir vajadzīgs tāds plašāks aptvērums, kur būtu pārstāvēta visa sabiedriskā kopiena, starptautiskā kopiena, es atvainojos. Ir jānodrošina visi elementi NATO, ANO. Tas noteikti nozīmē daudz vairāk nekā tikai viena organizācija. Tāpat arī Eiropas Savienība noteikti eh, nozīmē daudz vairāk nekā tikai viena ES dalībvalsts. Šķiet, ka tas arī būtu viss. Esmu atbildējis uz jūsu uzdotiem jautājumiem. E... Paldies, priekšādātāji. Kadarhina. Kāds ir Džordžu Lūdzu? Paldies, priekšsādātāji. Vispirms gribētu sveikt Žibrila kungu. Gribētu viņam pateikt, ka es uh, ļoti uzmanīgi klausījos to, ko viņš mums stāstīja, un uzklausīju arī viņa atbildes. Var jau būt, ka nav tādu tūlītēju un galīgu risinājumu, bet šķiet, ka tomēr ir tāda zināma cerība. Uh, Mēs šeit esam, lai diskutētu pavisam atklāti. Un tāpēc gribētu uh, piedāvāt uh, Žibrila kungam trīs idejas. Operācijas, kas tiek īstenots Lībijā un šo varu e, intervence, vai tādējādi var nonākt pie uh, Uh, demokrātiska režīma, kādu vēlas lībieši. Man uh, ir iespējas, ka šīs te varas, kas tagad uh, veic šo operāciju Lībijā, man nešķiet, ka tās to dara demokrātijas lietas labām. Ja tā būtu demokrātija, ko uh, tās vēlētos panākt, kas būtu šo varu motivācija, tad šīs varas būtu iejaukušās nenogaidot uh, notikums, kas izraisījās Lībijā. Un uh, tā jau nemaz nebija. Bija tā, ka līdz uh, šiem revolucionāriem notikumiem uh, Kadafī bija um, pie, pilnīgi pieņemams partners šīm varām. Un uh, bija arī vienošanās Angļiem, lai atbrīvotu arī Anglijā notikušā atentāta veicējs. Uh, Tātad, kā var ieviest demokrātisku režīmu un panākt, lai Kadafī atkāpjas, tas ir mērķis to panākt, bet varbūt jums vajadzētu padomāt arī par to, kādu motīvu vadītas šīs varas tagad eh, cīnās it kā par demokrātiju Lībijā. Es nesaku, ka cilvēkiem nav tiesības eh, iejaukties kādā kaimiņu valstī, ja mēs redzam, ka kaimiņu valstī notiek slepkavošana, tas ir saprotams, ka valsts iejauksies, bet eh, vai vajag eh, iejaukties, prasot rezultātus tādus, kā tiek tagad prasīt. Tagad mēs redzam, ka katru dienu iet bojā cilvēki. Šie slaktiņi turpinās. Un uh, Pēc Afganistānas un Irākas tagad ir vēl viens karstais punkts pasaulē. Tātad um, vajadzētu sūtīt signālu uh, Eiropas Savienībā un teikt, ka jūs vēlaties citu veidu iejaukšanos. Kovačev kungs, lūdzu, paldies. Priekšsādātāja kungs, paldies. Džibril kungs par to, ka ieradāties šodien un paldies, ka informējāt. Uh, mums par situācijas eh, pārmaiņām. Jūs teicāt, ka vairākums arābu valstu atbalsta Lībijas tautas leģitīmās prasības. Es gribētu padalīties tajā, varbūt jūs varētu padalīties ar mums, kādi ir eh, tagad Arābu līgas eh, viedokļi un vai šī situācija varētu kaut kā uh, atrisināt krīzi Lībijā. Gribētu arī jautāt, vai jūsu pārējais padomai ir attiecības ar režīmu pārstāvjiem, un jo īpaši es eh, par to jautāju, jo Lībijas revolūcijas sākumā mēs redzējām, ka režīma pārstāvji pārgāja nemiernieku pusē. Vai jūs tagad sagaidāt, ka šāda kustība, virzība varētu notikt arī nākotnē, jo šāda informācija pēdējās, eh, pēdējos mēnešos nesam saņēmuši, kā tas notika sākumā. Un papildinot eh, Van Ordenkunga jautājumu, vai pārējais padome uztur kontaktus ar lībiešiem ārzemēs, Un, jo īpaši vai jūs redzat bijušā Lībijas karaļa dēlam kaut kādu lomu nākotnes Lībijas eh, demokrātijas veidošanā. Un es esmu no Bulgārijas, līdz ar to nevaru neuzdot jums jautājumu, vai jūs sagaidāt eh, saņemt kādu informāciju par šīm te bulgāru medmāsām un palestīniešu ārstu par šo lietu, kas eh, Lībijā tika skatīta pirms vairākiem gadiem. Uh, kad eh, šīs medmāsas tika apvainotas, eh, ka tās ir invicējušas simtiem Lībijas bērnu. Un tas bija tāds liels eh, politisks skandāls un problēma ne tikai Lībijai un Bulgārijai, bet to tā ir pievērs uzmanību visai Eiropas Savienība. Mēs gribētu uzzināt kaut ko jaunu, vai kaut kas mainīsies, ja Lībija pāries uz demokrātiju, vai tiks izgaismoti šie notikumi, kas tad toreiz notika, vai tas tiks izmeklēts. Paldies! Paldies, Kovačev kungs! Un tagad vārds Tānoka kungam trīs minūtes lūdzu. Uh, you, very... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, es gribētu sirsnīgi sveikt uh, Eiropas uh, konservatīvo reformistu grupas vārdā Žebrila kungu. Es sveicu jūs par jūsu drosmi un par to, ka tik daudzi uh, jauni cilvēki ir um, rūpējuši savas dzīvības, lai tiktu galā ar šo uh, psihopātu, uh, kas valdīja jūsu valstī. Kāpēc Alžīrija palīdz Kadafī, ļaujot uh, brīvi tirgot uh, ieročus uh, savā teritorijā? Šķiet, ka tā ir vienīgā arābu valsts šajā teritorijā, kas cenšas palīdzēt Ripols režīmam. Manuprāt, jūs uh, pietiekamai labi uh, Eh, mani, man apliecinājāt par Alkaidas eh, saistību, un ja bija kādas šaubas, tad tās tagad jau ir iznīcinātas. Vai jūs uzskatāt, ka starptautiskās kopienas eh, nodro, cenšanās panākt starptautiskās krimināla tiesas apsūdzību bija mm, pareizi, vai šie centieni bija pareizi? Vai arī jādomā par Romas statūtu ievērošanu? Kurš evakuēs privātos eh, karavīrus, kas pašlaik piedalās šajā konfliktā pēc konflikta beigām. Kas notiek ar bērba iedzīvotājiem rietumos un vai ir nodrošināti pietiekami ieroči no rietumu puses? Kas finansēs Āfrikas Savienību? Šķiet, ka jūs turpināsiet darbu valdībā, tad, kad Kadafī eh, būs eh, beidzot projām, vai tā ir taisnība? Paldies, Tanoka kungam. Tagad eh, dosim vārdu Žibrīla kungam atbildēm, bet lūdzu centieties eh, nerunāt ilgāk par deviņām minūtēm. Kāpēc ne desmit minūtes? Perché è lo stesso tempo che ho dato a loro, 3 per 3. Okay. Arī uh, kolēģiem tagad bija 9 minūtes, tātad katram 3 minūtes tika dotas. For those uh, international... Runājot par uh, starptautiskās sabiedrības spēkiem, kas iejaucās Lībijā saskaņā ar rezolūciju 1973, neviena no viņām neteica, ka viņi iejaucās demokrātijas vārdā. Uh, saskaņā ar rezolūciju viņi eh, vēlas glābt eh, civiliedzīvotāju dzīvības. 17. februārā ir sākās šī slaktēšana un tā ir turpinājusies un eh, tā turpinājās kādu mēnesi un iejaukšanās notika 19. martā. Tātad mēnesi un divas dienas tika vienkārši nogalināti civiliedzīvotāji, tāpēc neviens nesaka, ka uh, šīs valstis eh, iejaucās demokrātijas eh, vārdā. Demokrātiju nevar importēt, tai ir jārodas uz vietas, ja demokrātija nav iesakņojusies cilvēku vērtībās uz kultūrā, tad tai būs īsmūši. Ja mēs uh, ieviesīsim partijas vēlēšanas un parlamentu un tā tālāk, bet ja mums nebūs uh, demokrātisks skatījums, tad tas viss izgāzīsies. Tātad es jums piekrītu, ka šī intervence nav veikta demokrātijas vārdā, un neviens arī to neapgalvo. Bet uh, es gribētu arī teikt, ka kopš 2002. gada uh, ir startautiska humanitārā likumdošana un startautiskā sabiedrība vienkārši vairs nedrīkst noraudzīties, ja notiek genocīds. Tas ir eh, tagad jau, tā ir jauna pasaule, mēs esam uh, saistīti savstarpēji ar uh, internetu un citiem līdzekļiem, un uh, tagad mums ir jārīkojas, ja redzam, uh, ka notiek kaut kāda pārkāpuma, jo pretējā gadījumā mēs pārkāpsim paši savus principus, tātad mēs aicinām darīt vienu lietu un paši darām kaut ko citu. Tātad pat tās valstis, eh, kuras militāri neiesaistās šajā kampaņā, arī tās kaut ko dara, bet citiem veidiem, citiem līdzekļiem, jo šī ir traģēdija, kas ir eh, jāaptur, vismaz viņiem ir tāda sajūta. Arāba līga un Āfrikas Savienība Afrikas Savienība prezentēja ceļu karti, bet tas e, bija vienkārši aicinājums panākt pamieru un sākt sarunas starp pusēm, lai rastu politisku risinājumu. Bet uh, tas e, nekād netika nosaukts šī iniciatīva, tātad uh, tur bija runa tikai par sarunām. Tātad tur netika aicināts uh, veikt režīmu maiņu, bet um, tikai veikt tādas nelielas izmaiņas tagadējā režīmā, nebija aicinājums gāzt režīmu. Vai mēs sagaidām tātad, ka cilvēki mainīs uh, šo uh, pusi, ka viņi pāries no Kadafijas spēkiem nemiernieku pusē? Tur uh, man jāsaka, ka Mēs uh, sagaidījām tātad, ka daļa no šiem pārbēdzējiem bija tā kā režīma iefiltrēti cilvēki, un tas viss tika organizēts, lai uh, izspiegot, kas notiek otrā pusē. Vai karaļa mazdēlam būs kāda politiskas loma? Nu, nevienu mēs neizslēdzam no politiskā procesa, Pretējā gadījumā tā būtu tāda kā Kadafī praksa, ka mēs vienu vai otru izslēdzam. Runājot par Bulgārijas medmāsu jautājumu, ja mēs uh, um, vēlamies īstenot tiesisku valsti, tādu veidot pēc tam, kad viss šis būs beidzies, uh, tad, uh, ja ir kāda netaisnība kādam nodarīta, tad uh, viņam. Uh, ir, protams, atkal tiesības vērsties un uh, pārskatīt šo procesu. Tātad vai vajadzētu izmeklēt šos uh, notikumus vai nē, es domāju, ka tiesiskuma vārdā viss būtu jāizmeklē. Kāpēc Alžīrija palīdz Kadafī? Es domāju, ka, un es ceru, ka mūsu Alžīrijas uh, brāļi, jo es nodalu valdību un Alžīrijas iedzīvotājs, ka es ceru, ka viņi pieturēsies saprātīgam ceļam un uh, atcerēsies, ka vēsturi raksta nevis valdnieki, bet tautas cilvēki. Mēs uh, eh, 50. gados atbalstījām Alžīrijas uh, revolūciju un uh, toreiz Mēs arī finansiāli viņus atbalstījām ar pēdējiem spēkiem. Viņi arī izlēja savas asins uz Alžīrijas zemes, lai cīnotos pret koloniālismu. Es nedomāju, ka mēs to esam pelnījuši kā pateicību, jeb atmaksu par to, ko darījām. Es ceru, ka saprāta balss beigās uzvarēs. Kāpēc viņi to dara? Nu, viņiem ir droši vien savi iemesli. spēki dienvidos varbūt ir eh, nobežījušies par to, ka šī um, um, revolūcija varētu pārmesties uz Maroku. Tunisijā revolūcija jau notika, Eģipte arī, Lībijā tā šobrīd notiek. Tātad vienīgā valsts, kas paliek, ir Alžīrija. Varbūt, ka Lībijas modeļa uh, veiksmīgums varētu uh, tā teikt, inficēt arī citas valstis. Starptautiskās kriminālas tiesas spriedums, vai tas iespiež Kadafī stūrī? Nu, nezinu, varbūt, bet viņam bija iespēja četrus mēnešus uh, iepriekš izdarīt izvēli, un pat tagad vēl, kad jau šis spriedums ir pieņemts, ir uh, iespēja uh, pārtraukt šo slaktiņu un aiztaupīt daudz cilvēku dzīvības, bet tas ir Kadafī lēmums, kas jāpieņem viņam un nevienam citam. Tas ir eh, viņa spēkos šo visu eh, pārtraukt, nekavējoties. Kurš finansēs Āfrikas Savienību pēc Kadafī? Es domāju, ka. Āfrikas Savienība, kas tika izveidota 63. gadā, uh, Eh, ilgi pirms Kadafī nākšanas pie varas 69. gadā darbojās tīri labi, pat bez Kadafī. Un es nedomāju, ka, ja, eh, tātad, ja vienas organizācijas finansēšana ir atkarīga no viena cilvēka, tad šī organizācija tāpat jau ir eh, diezgan sliktā situācijā. Paldies. Paldies, tagad vārds prezidentam Žabril Um, jūs nestērēt visu deviņas minūtes, Lezinas kundze. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies. Tik uzdot daudz jautājumi, kas uh, attiecās uz pārējais periodu. Es tagad gribētu uzdot dažus jautājumus. Mm, tādā kā tālākā perspektīvā, ir īpaši raugoties uz jūsu uh, priekšstādiem par ekonomiku. Uh, Žibrilkungs, vispir, eh, līdz šim eh, par EPSA 4 tika eh, veikt norēķini par Lībijas naftu, kas bija nenāca par labu ārzemju koncerniem. Vai jūs grasāties mainīt šo sistēmu? Varbūt tas ir mai, mainīts. Pirmā nafta, kas nāca no pārējais perioda valdības, tā jau ir tikusi piegādāt, vai jūs atbalstāt enerģētikas sektoras privatizāciju daudz lielāk nekā tas līdz šim bijis? Bija jautājums par Āfrikas Savienību. Es gribētu uzdot jautājumu. Lībijai ir svarīga loma veidojot uh, Āfrikas finanšu arhitektūru uzbūvu kopumā, Āfrikas valūtas fondu, Āfrikas uh, iegūtījumu banku, Āfrikas centrālo banku. Vai jūs uzskatāt, ka šo, šī loma tiks jums saglabāta, vai kā jūs uh, eh, iedomāties šo lomu, kāda tā būs nākotnē? Tad es vēl uzdotu eh, arī tādu personīgu jautājumu. Vai jūs pēc uh, eh, kandidētu uh, arī uh, kādam jaunās, uh, jaunās vadības amatam pēc pārējais perioda beigām? Paldies! Paldies, Lezingas kundzē. Dafkungs, trīs minūtes. Um. <clears throat> Priekšsēdētāji, Džibrila kungs. Man jāatzīst, ka jūs neizklausāties pārāk optimistisks, runājot par izredzēm panākt vienošanos sarunu ceļā. Es augstu vērtēju jūsu miermīlīgos nolūks, tāpat kā mēs visi šeit, eh, bet es gribētu jums diezgan atklāti jautāt. Kādus tālākus militārus soļus vajadzētu spērt jūsuprāt, lai gāstu Gadafī režīmu? vai varbūt kaut ko citu jūs uh, prasītu no NATO. Un uh, varbūt tāds konkrētāks jautājums - finansējuma avoti Nacionālajai pārējais padomai. Vai jums ir pieeja starptautiskiem līdzekļiem, kas ir iesaldēti, kas ir uh, Kadafī ģimenes līdzekļi. Grazie. Grazie, onorevole Daf, onorevole. Paldies, Dafa kungs. Tagad Flotras kungs, trīs minūtes lūdzu. Oui, bonjour, je... Paldies. Gribētu jums uzdot divus jautājumus, kas varbūt varētu būt diezgan nepatīkami. Pirmais par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir notikuši nesen un ko var pierādīt ar dokumentiem, un Human Rights Watch par to ziņo. Tur ir runa par eh, nemiernieku darbību. Kā jūs reaģējat uz šiem faktiem, uz šiem ziņojumiem? Vai jūs uzskatāt, ka tie ir tādi konflikta blakus skaitējumi vai bojājumi, vai eh, jūs domāju citādāk, jo jūs taču cīnaties par uh, uh tiesību ievērošanu vai um, jūs uh, uzskatāt, ka tā ir jūsu atbildība atbildēt par šiem dokumentētajiem cilvēktiesību pārkāpumu faktiem. Otrs jautājums man ļoti pārsteidza uh, tas, uh, uh ka jūs parakstījāt uh, nolīgumu ar Itāliju par migrāciju, es būtu īzāk gaidījusi tādu skaidru atbildi Eiropas valstīm par tiem cilvēkiem, kuri ir aizbēguši no Lībijas, kuri Čadā, Ēģiptē un citās valstīs tiek uzņemti. Jūs parakstījāt šo nolīgumu, vai jūs tādējādi atzīstat, ka šajā teritorijā, kur jūs pārvaldāt, uh, Eh, ka vi, šiem cilvēki var tikt sūtīt uz turieni atpakaļ un ka jūs ievērosiet viņu tiesības. Kā jūs skatāties uz šo um, atbildību, um, ko jūs esat uzņēmušies parakstot šo nolīgumu? Eh, Paldies, Flotras kundze, un noslēgumā vēlreiz vārds Džibrilkungam. Okay, uh, regarding the issue of Par eh, naftas privatizāciju, par naftas uzņēmumu privatizāciju. Lībijas cilvēkiem jāpieņem šis lēmums, es to nepieņemšu. Lūdzu atcerieties, ka šis ir eh, pārejas orgāns. Mēs nevaram pieņemt lēmumus turpmāko valdību vārdā. Mēs nevaram eh, pieņemt lēmumus, nezinot, kāda būs turpmākā Lībijas cilvēka izvēle. Mēs nezinām, kāda būs Lībijas ekonomika, kāda stratēģija tiks eh, pieņemta attīstībai. Ir jāatcerās, ka šī padome ir pārējas eh, organizācija, kas darbojas konkrētā posmā. Tieši tāpēc eh, visus šos lēmumus pieņems Lībijas iedzīvotāji. Lībijas loma Āfrikas kontekstā, es domāju, ka tā noteikti saglabāsies. Jāatcerās, ka tas ir geogrāfijas jautājums. Nevaram aizmirst, ka Lībija ir vārti starp Āfriku un Eiropu. Tā ir ļoti strateģiska geogrāfiska vieta, un tieši tāpēc Lībija nezaudē savu nozīmīgo lomu. Jautājums par to, vai es eh, strādāšu pēc šī konflikta beigām. Nē, es solījos, ka pēc eh, Eh, šī konflikta pabeigšanas es neieņemšu nekādu oficiālu amatu, un es šo savu solījumu arī ievērošu. Jautājums par to, kas militārā ziņā vēl ir nepieciešams, lai pabeigtu cīņu, vēlētos pirmām kārtām teikt, ka neesmu pesimists. Ja Lībijas cilvēki ir apņēmušies cīnīties par savām leģitīmajām prasībām. Es eh, optimistiski izturos pret eh, šo prasību izpildu. Es skatu, ka tās agrāk vai vēlāk tiks izpildītas. Kādā veidā tas tiks darīts, vai tas tiks darīts ar politiskiem līdzekļiem, vai militāriem līdzekļiem, tas nav svarīgi. Ir svarīgi, ka cilvēki ir izdarījuši savu izvēli un vairs eh, nevēlas atgriezties pagātnē. Jauna Lībija tiek pieprasīta, un arī tas tiks panākts kas tiek prasīts no NATO. Pirmkārtām es gribētu lietot termīnu starptautiskā kopiena, jo ir iesaistītas arī citas valstis šajā kampaņā. Protams, to vada NATO, taču ir citas valstis, kas eh, piedalās un aizsargā civiliedzīvotājus. Ja turpināsies civiliedzīvotāju nogalināšana, tad ir jāturpina pildīt rezolūcija, kuras mēķis ir aizsargāt civiliedzīvotājs. Mēs nevēlamies, lai kāds cits eh, karotu šo karu mūsu vietā. Ir svarīgi, lai cilvēki visur pasaulē saprastu mūsu leģitīmās prasības, tās atzītu un eh, censtos mums palīdzēt politiski, morāli, ekonomiski un tā tālāk. Taču NATO dara to, kas ir noteikts eh, rezolūcijā. Mēs Mēģinām darīt visu, kas ir mūsu spēkos, uz vietas, mm, politiskie, ar politiskiem līdzekļiem, ar dažādiem citiem instrumentiem, lai panāktu savu mērķi, proti izveidot demokrātisku varu. Padomes finansējums tāds nemaz nepastāv. Pārējais padomē atrodas ļoti kritiskā finansiālā situācijā. Tas, ko mēs atradām Lībijas bankās austrumos, apmēram 300. Runātājs saka, 300 Lībijas dināru tika iztērēti jau pirmajos mēnešos. Tas nozīmē, ka mums eh, patiešām trūks līdzekļu, mums eh, trūkst zāļu, Mēs gaidām apmēram 500 miljonus dolāru, kas ir vajadzīgi zāļu nodrošināšanai turpmākajiem sešiem mēnešiem. Tāpat arī ir pārtikas trūkums. Tas eh, noteikti pierādīsies Ramadāna mēneša laikā, kad patēriņš pieaug. Ir vajadzīgs apģērbs, ir vajadzīgas, eh, um, vajadzīgi visi pamatlīdzekļi Pēc dažiem mēnešiem atkal tiks atvērtas skolas, un mums nav uh, finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu uh, iespējas miljonam student, skolēnu mācīties. Tieši tāpēc mums ir uh, jādomā par uh, finanšu līdzekļiem. Padomes saņēma līdzekļus no Lībijas uzņēmējiem, no Lībijas diasporas ārvalstīs. Uh, bet ir jāatcerās, ka visa Lībijas nauda ir iesaldēta starptautiskās bankās, vai nu tās atrodas Eiropā vai Āzijā. Un mēs nevaram dabūt šos resursus tā, lai mēs varētu nodrošināt mūsu iedzīvotāju ikdienas vajadzības. Par cilvēktiesību pārkāpumiem ir bijuši vairāki incidenti, kas notika pirmajās revolūcijas dienās. Tie ir reāli gadījumi, notiek eh, izmeklēšana, lai saprastu, kas ir atbildīgs par šiem incidentiem. Un eh, jebkurš, kurš tiks apsūdzēts šo eh, notikumu izdarīšanā, saņems sodu. Ir jāatcerās, ka mums ir jāaizstāv cilvēktiesības un demokrātija, un tieši tāpēc mums ir jādarbojas šajā ziņā. Par nolīguma parakstīšanu ar Itāliju. Vai jūs esat redzējuši šo uh, dokumentu? Es jums jautāju, vai jūs esat to redzējusi? Ja viņa vēlētos to redzēt. Es vēlētos, lai jūs to apskatātu pirms eh, jūs eh, uzdodat jautājumu. Te nebija runa par nolīgumu, tas bija saprašanās memorāns, un vispār nebija runas par nelegālo imigrāciju. Te bija runa par uh, nelegālās imigrācijas jautājumu skatīšana saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un uh, cilvēktiesībām. Tas nozīmē, ka šeit nav runa par oficiālu līgumu. Mūsu padomē nav nekādu tiesību un pilnvaru parakstīt šādus līgumus. Tas ir tikai saprašanās memorands. Vēlējos vienkārši paskaidrot šo situāciju. Grazie al presidente. Jā, paldies Paldies eh, Šiprilkungam. Tas bija ļoti vērtīga un uh, interesanta tikšanās. Es domāju un es ceru, ka mēs nākamās tikšanās laikā varēsim apmainīties ar viedokļiem par to, ka jūsu valsts ir atradusi ceļu uz demokrātiju. Līdz ar to mēs beidzam darbu. Nākamā sanāksme notiks 31. augustā. Visu labu! jums visiem, arī darbiniekiem, tehniskajiem darbiniekiem un citiem. Be another situation after uh, <laughs> the civil war with the European.